Okay, dear colleagues, I think we can, uh, we can start. Dargie kolēģi, es domāju, mēs varam sākt uh, savu sanāksmi. Šī ir pēdējā no uzklausīšana, un tālāk būs tikšanās ar uh, komisiju un uh, ziņojumu apspriešanu, bet uh, šī ir pēdējā sanāksme sabiedriskās uzklausīšanas ietvaros. Uh, Es atvainojos par eh, savu balsi, kas eh, nav pietiekami skaļa aizsmakuma dēļ. Uh, Bet par tulkojumu. Šodien tas ir pieejams 15 valodās, mūsu sanāksme tiek pārādīta arī internetā. Esam saņēmuši 205 grozījums ziņojumu projektām un 189, 181 rekomendācijas projektām. Tos mēs esam Tie būtu jāiesniedz arī vēl uh, līdz februāra uh, sākumam, lai mēs attiecīgi varētu 28. februārī sagatavot uh, ziņojumu. Un jautājums ir par to, vai jums ir kādi komentāri vai piezīmes. Ja nē, tad Es vēlētos eh, sveikt Audī pārstāvjus eh, šeit. Man ir liels prieks, eh, ka jūs esat šeit mūsu komitejā. Floriāns Hobeigerkungs, kurš ir tehniskā dienesta vadītājs, un Olivers Hofmans, izstrāda, piedziņas risinājuma izstrādes nodaļas vadītājs. Gribu gribu pateikt, ka deputāti ir e, uz ēpastiem saņēmuši Audī pārstāvju provizoriskās atbildes uz iepriekš sagatavotajiem jautājumiem. Bez tam par laiku. Debatēm ir atvēlēta stunda 40, e, un vispirms došu vārdu mūsu viesiem, e, pirms uzsākam uzklausīšanas procesu. Dank. Paldies, priekšstādātājs kundze. Cienītās dāmas, godātie kungi deputāti, kopīgi ar savu kolēģi mēs šodien eh, pārstāvam Audi uzņēmuma uh, vid, valdes priekšsēdētāju Rupertu Štādleru. Jūs jau stādījāt priekšā manu kolēģi Oliveru Hofmanu, kas uh, strādā piedziņas izstrādes nodaļā, un es pats esmu Florians Hoibergers. Šodien ar prieku iesaistīsimies diskusijās ar uh, jums, un tagad uh, varbūt nedaudz pastāstīšu par tiem jautājumiem, ko šodien varēsim izklāstīt. Mēs pilnībā atbalstām to, ko teica uh, mūsu kolēģis Aihorn kungs, uh, kas vada izstrādes un attīstības nodaļu uh, Volkswagen koncernā. Jāsaka, ka izplūdes gāzes ir tas temats, kas ir uh, radījis daudz raižu mūsu klientiem un arī Audi strādājošajiem. Tas ir nodarījis uh, skādi mūsu imidžam, mūsu reputācijai. Jāsaka, ka no paša sākuma mums bija skaidrs, ir jādomā par tehnisku standartu ieviešanu, bet uh, tāpat laikā ir jānoskaidro, kurš ir atbildīgs par situāciju, kādā esam nonākuši. Ņemot vērā tehnisko standārtu ievērošanu un informēšanu, mēs uzskatām, ka ir e, jābūt tādai godīgai pieejai šo problēmu risināšanā. Un jūs noteikti varat e, iedomāties, ka tagad esam daudz stingrāk savās kontrolēs, ir ieviesti jauni atbilstības mehānismi, un mēs pieprasām, lai mūsu darbinieki uzreiz norādīja kaut kas nenotiek saskaņā ar tiesībām, likumu un morāli. Protams, ir jānoiet uh, garš ceļš, lai atkal atgūtu mūsu klientu un sabiedrības uzticēšanos. Mēs, audisti, uh, ticam uh, mūsu uzņēmumam, mūsu ražojumam. Jāsaka, ka pie mums strādā desmitiem tūkstoši krietnu cilvēku. Godātie deputāti, jau pagājušā gada jūlijā um, doktors Aihorns jums pastāstīja, ka autobūves nozare uh, visā pasaulē cieš, jo nav uh, tādi harmonizēti standarti, ņemot vērā arī tipu pieļaušanas atšķirības dažādās valstīs. Es te nerunāju tikai, piemēram, par. Uh, Uh, pagrieziena rādītāju uh, krāsām vai ko citu. Ir jārunā par simtiem dažādu detaļu, ir atšķirīgas prasības, runājot par triecienu testiem un arī attiecībā uz uh, izplūdes gāzēm. Pirms desmit gadiem Eiropas Savienības jājams irdziņš bija CO2 un ASV savukārt tās bija slāpekļa emisijas un attiecīgi katrā vietā tika ieviesti atšķirīgi standarti. Mums šo konfliktu vajadzēja atrisināt, un tas nozīmē milzīgas pūles, kas ir jāiegulda. Mēs, ja runājam par motorizāciju, nevaram eh, virzīties uz priekšu, eh, neizmantojot līdzīgus un harmonizētus standartus. Jādomā arī par attiecīgu likumdošanu. Padomājiet par to, kāds ir eh, automašīnas produkta dzīves cikls apmēram septiņus gadus var iegādāties konkrēti modeli, un tā attīstīšana prasa piecus gadus. Un mēs jau varam rēķināties ar 12 gadu produkta ciklu. Tādēļ ir jādomā par tādu likumdošanu, kas ļautu mums paredzēt uh, uz priekšu situāciju par kādiem 12 gadiem. Mums ir jābūt tādai pašpaļāvībai, lai mēs varētu droši plānot savus aktivitātes un ražošanu. Savos jautājumos jūs to pieminējāt. Jāsaka, ka, protams, tas nozīmē ļoti liels izmaksas auto nozarei. No vienas puses mēs vēlamies ieviest jaunās tehnoloģijas, vēlamies, lai te notiktu liels progress. Uh, bet no otras puses um, pārējais laikā mums ir jāiztiek ar mūsu rīcībā esošajām tehnoloģijām, mēģinot nopelnīt naudu arī nākotnē. Tādēļ politikā ir jārunā skaidra valoda. Mums ir nepieciešams tāds kalendārs, uz kuru varam paļauties, kas atļauj mums uh, savu darbu plānot pietiekami labi un droši. Un, protams, arī mūsu uh, klienti vēlas būt droši, ka uh, būs nepieciešamā infrastruktūra, tad, kad viņi nopirks, piemēram, elektromobili. Ja, piemēram, viņš nopērk elektromobili, protams, viņam ir jābūt arī drošam, uh, ka viņš varēs to uzlādēt. Tagad došu vārdu savam kolēģim Hofman kungam. Uh, Dāmas un kungi, šo olas un vistas dilemmu elektromobilitātes nozarē mēs vēlamies atrisināt. Volkswagen, Porsche un Audi kopā ar BMW, Daimler un Fordi eh, pasludināja par kopuzņēmumu izveidošanu. Uh, Runājot par uh, visiem svarīgākiem Eiropas ceļiem, tiks uh, izveidotas uh, daudzas vietas, kur varēs uzlādēt elektromobīļus. No 2017. gada ir domāts par 400 jaunām uzlādēšanas stacijām, un līdz 2020. gadam esam paredzējuši šo skaitli jau palielināt līdz vairākiem tūkstošiem spriegums būs līdz 350 eh, eh, kW. Eh, nu, kā mēs to tātad iedomājamies reālajā dzīvē? Jūs nobraucat apmēram 500 km un tad jūs vēlaties varbūt nedaudz atpūsties, iedzert kafiju un jau jūs varat uzlādēt savas automašīnas bateriju. Jāsaka, ka Neviens nevēlas pirkt tādu mašīnas modeli, kam nav nākotnes, un mēs nevēlamies pārdot automobīļus, kuru baterija nevelk uh, vairāk par 400 kilometriem. Dāmas un kungi, mums ir astoņas rūpnīcas sešās Eiropas valstīs, un tikai Eiropā vien pie mums strādā vairāk kā 81 400 cilvēku. Un Itālijā mēs esam viens no 25 lielākajiem darba devējiem. Uh, un Ungārijā esam lielākais darba devējs un investors. Un tie īstenībā ir tikai divi piemēri. Bēļģijā, Briselē eh, ar 2018. gadu mēs sāksim ražot pirmo elektromobīli, un šeit jau strādā vairāk kā 2500 cilvēku. Ja mēs runājam par izplūdes gāzēm, mēs esam pieņēmuši jauno stratēģiju Audi 2025. Ņemot vērā digitalizāciju un urbanizāciju, tagad visu laiku tiek runāts par ilgtspēju. Un tiek ziņots par jā, trīs jaunu elektromobiļu ražošanu līdz 2020. gadam. Es domāju, ka tas ir pareizais ceļš 21. gadsimtā. 18. Uh, gadā mēs sāksim ražot elektronisko apvidus auto, un es domāju, tas būs ļoti spēcīgs signāls, uh, kas tiks raidīts visā Eiropā. 2019. gadā sāksim ražot elektrolimuzīnu uh, augstākajā automobīļu klasē, un 2020. 2020. gadā elektromobīli, ko var salīdzināt ar Audi A3. 2021. un 2022. gadā mēs eh, strādāsim pie pilnīgi elektriski darbināmām mašīnām. Tagad mēs eh, jau ļoti daudz diskutējam par šiem elektriskajiem automobiļiem jāsaka, ka mēs piedzīvojam ļoti liels pārmaiņas auto industrijā. Elektromotoriem eh, ir nepieciešams daudz mazāk detaļu nekā, piemēram, eh, aizdedzes motoram. Un jāsaka, ka nākotnē auto nozarē būs vajadzīgas da daudz dažādas eh, profesijas un arī kvalifikācijas būs atšķirīgas no šīs dienas kvalifikācijām. Uh, Tādēļ Audi, akadē, Audi sadarbojas ar akadēmijām un augstskolām, lai uh, varētu nākotnē rēķināties ar attiecīgi kvalificētu darba spēku. Dāmas un kungi, ja mēs runājam par elektrificētu nākotni, protams, eh, ir jāpiedāvā šāda nākotne arī mūsu klientiem. Mūsu klienti vēlas šīs automašīnas izmantot ikdienā. Mēs esam izveidojuši arī uh, hibrīda uh, automašīnas modeli, un pirms diviem pus gadiem tirgu nonāca Audi A3 e-trons un pirms gada Audi Q7 e-trons. Uh, Un tie tā tad ir, tās ir hibrīda mašīnas, kuras var arī uzlādēt ar elektrību, un tās eh, var uh, nobraukt, neradot emisijas, līdz 50 km. Tās ir domātas tātad mazākiem attālumiem. Un nākotnē mēs eh, vēl esam apņēmušies izstrādāt vairāk līdzīgu modeļu. Un, protams, jādomā ne tikai par elektromobilitāti, bet arī par atjaunīgajiem, atjaunīgiem um, dzinējiem, par atjaunīgu degvielu. Mēs runājam arī par gāzes uh, dzinējiem, ko esam nosaukuši par gātronu. Un pēc diviem mēnešiem jau auto salonā Ženēvā mēs stādīsim priekšā Audi A5 Sportback kā trešo G-tronu uh, autoflotes modeli. Jāsaka, braucot ar uh, G-tronu mašīnu, jūs radāt mazāk izmešu un uh, tas arī izmaksā lētāk, tātad apmēram 4 līdz 5 eiro 100 km. Ir jādomā par attiecīgām uzpildes stacijām uh, un ir jābūt labai infrastruktūrai un ar eh, reģeneratīvi eh, ražotu gāzi mēs iesim vēl vienu soli uz priekšu, ņemot vērā kopīgo eh, bilanci. Šāda veida degviela, šāda veida mašīnas darbināmais radīs par 80% mazāk fosilo CO2. Ko tad mēs Audi varam izdarīt, kādā veidā to visu īstenot, ņemot vērā arī uh, papildus uh, elektrību, kas iegūta no vēja ģeneratoriem, mēs to varam izmantot arī, lai varētu darbināt mašīnas. Un jāsaka, ka Emslandē jau kopš 2013. gada mēs esam izveidojuši pirmo Power to Gas ierīci. Audi eh, Gātron tiks atļauts 2017. Eh, gadā, un mēs tādā veidā varam darbināt Audi ar uh, tīru dabas gāzi. 50 tūkstoši mazāk tonu, uh, par 50 tūkstošiem mazāk CO2. Tas ir daudz draudzīgāks veids, kā pārvietoties mūsdienās uh, um, videi, tas ir draudzīgāks jūsu maciņam, un tā ir pilnīgi jauna stratēģija. Ko jūs kā likumdevēji varat darīt? Uh, Ja mēs runājam par uh, jaunu normu ieviešanu ar 2020. gadu attiecībā uz CO2 izmešiem, būs jāparūpējas, lai aizdedzes motors varētu darbināt ar, eh, tādiem, ar tādu novatorisku degvielu, kas ir draudzīgāk videi. Tādā veidā mēs varētu arī vieglāk sasniegt eh, Parīzes klimata mērķus. Liels paldies! Hofmanu kungs, tagad eh, daži vārdi noslēgumā. Godātie deputāti, mēs ļoti uzmanīgi sekojam eh, jūsu veikumam pēdējo mēnešu laikā, un arī mēs no savas puses vēlamies kaut ko darīt lietas labā. Mēs uzskatām, ka šī uzklausīšana ir ļoti, ne, eh, ļoti laba, ļoti svarīga, lai būtu vairāk informācijas, vairāk izpratnes, un Eiropa ir ļoti svarīga. Uh, tā, tāds ļoti svarīgs tautsājumniecības garants, un tā ir atkarīga mūsu nākotne. Mums ir jāstrādā pie jaunajām tehnoloģijām, lai varētu garantēt ilgspējīgu mobilitāti. Lielas paldies par jūsu uzmanību! Thank you very much for these um, introductory. Paldies, uh, kungi, par šiem ievadvārdiem. Tagad uzklausīsim uh, klātesošos sāksim ar referentu Gizekas kungu. Mikrofonu lūdzu. Vai tur bija kāda ķibela ar mikrofonu? Paldies, priekšsēdētājs kundze. Hoiberger kungs, Hofman kungs, paldies, ka esat šodien pie mums ieradušies. Jūs teicāt, ka jūs vēlties atgūt uzticību. Protams, jūs šodien esat jau spēruši pirmo soli šajā virzienā. Un man jākonstatē, ka Abi uzņēmumi uzreiz eh, piekrita pie mums ierasties, bet, piemēram, Opel nebija gatavs to darīt. Jūs katrā ziņā esat eh, priekšzīmīgi, nu, tā ir uzslava, ko es gribēju paust jums sākumā, bet tas nenozīmē, ka tādēļ uzdošu jums vienkāršākus jautājumus. Bet tagad daži vārdi par citu ražotāju, kas jau pie mums bija ieradies eh, šajā komitejā, par kuru mēs te runājām, tātad par emisiju izslēgšanas ierīcēm Fiat. Mēs jau daudz runājam par to, ka pēc 22 eh, nobrauktām minūtēm eh, samazinās emisiju vērtība. Es pat kā cilvēks, kas ar fiziku nav pārāk uz eh, tu, to sapratu, uh, Tādēļ nu, viņi apgalvoja, ka tas ir nepieciešams, lai aizsargātu motoru. Vai jūs eh, šādu argumentāciju varat izprast, un vai arī Audi ir līdzīgas problēmas, kad, piemēram, pēc konkrēta laika sprīža eh, mainās šīs emisijas izslēgšanas eh, ierīces, vai nu, mainās to spēks vai jauda? Paldies! Es negribēju te tagad runāt par konkurenci. Es um, nezinu, kāda ir viņu izmantotā tehnoloģija. Protams, dzīvē braucot ar automašīnu gadās situācijas, kad, piemēram, ir jāizsargā motors Bet tas ir atkarīgs vienkārši no tādiem tīri fiziskiem parametriem. Un, ja ir braukšanas brīdī jāsargā ja motors, tad ir iespējams samazināt šo emisiju uh, izslēgšanas uh, ierīci, tās jaudu uh, jautājums. Es uh, dzirdēju, ka tika kritizēts Audi A3 modelis, un 2016. gadā augustā komisija veica izplūdes gāžu testus ar šo modeli dažādās temperatūrās, un ņemot vērā gaisa temperatūru, atšķirās arī gāžu CO2 emisiju rādītāji. Kā tad eh, tika manipulēts A3 dīzeļmotors, lai ievērotu emisiju standartus? Gīzekas kungs, A, Audi A3. Tas ir modelis, par kur esam runājuši pietiekami daudz. Mēs bijām uh, pārliecināti, ka tur nav emisiju izslēgšanas ierīces. Mēs uh, apspriedāmies ar AVA, ar Vācu automobīļu asociāciju un uh, Vēlreiz eh, tika veikti testa braucieni, mēs eh, neko aizdomīgu nesecinājām, un HBA piekdien mums paziņoja, ka viņi ir uh, sazinājušies ar uh, citām atbildīgajām iestādēm un ņemot vērā uh, šo braukšanu, braukšanas rādītājs dažādās temperatūrās, uh, šie rādītāji tika atsaukti. Uh, Un visu beidzot es esmu no lejas saksijas, un tas, ka pieminējāt Emslandi, man e, šķita ļoti simpātiski. Jūs teicāt, ka notiek arī pētījumi par sintētiskām vielām un to potenciālu. Kad tad mēs varētu rēķināties ar pirmajiem izpētes rezultātiem, kad šos produktus beidzot varēs nopirkt? Te slēpjas ļoti milzīgs potenciāls, runājot arī par izmešu samazināšanu un citu e, kaitīgu vielu samazināšanu. Uh, kad tad šie produkti būs gana nobrieduši, lai tos varētu piedāvāt tirgū. Paldies! Šī power to gas uh, iekārta jau tiek izmantota ar 2013. gadu, un A3 Audi arī uh, tiek tādā veidā darbināts. A4 un A5 uh, sporta varianti arī tiks uh, piedāvāti tirgū kā automašīnas, kas tiek darbināts ar gāzi. Tātad, nu, jau pirmo rezultāti ir pieejami un redzami. Paldies! Ir Gerbrandī. Gerbrandī kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Kungi, paldies! ka pieņēmāt mūsu ielūgumu un esat mūsu vidū šajā noslēdzošajā uzklausīšanā. Es ar lielu interesi iepazinos ar uh, audio rakstiskajām atbildēm uz mūsu jautājumiem un pamanīju, ka uh, Eh, jau kāda saikne ar tiem pārmetumiem, kas izskanēja septembrī, ka lūk, Audi daudz lielākā mērā eh, figurē šai dīzeļu krāpšanās eh, skandālā nekā līdz šim ir bijis domāts. Jūs nekādus komentārus nepaudāt. Vai ir līdz ar to, jūsuprāt, nav jēgas atbildēt uz šiem septembrī paustajiem pārmetumiem Audi virzienā, vai, vai atkal no jūsu puses būs vienkārši klusēšana? Ja jūs runājat par Volkswagen motoriem, es nevaru tagad eh, jums neko pastāstīt. Mēs esam par to vienojušies ar ASV atbildīgiem iestādēm. Ok, thank you, thank you. My other question is. Paldies. Un mans otrs jautājums, atbildot uz piekto jautājumu jūs norādāt, ka tā, tā, tie dzelži uh, uh, jūsu automobīļos ir identiski ASV un Eiropā. Um, šie automobīļi, kuru CO2 izmeši iespējams pārsniedza līmeņus, ko tas nozīmē šeit, Eiropas tirgū? Tas ir viens. Uh, Um, kādas tam varētu būt uh, atbalstis. NOx uh, slapekļu savienojumu standarti uh, amerikāņiem ir daudz striktāki nekā šeit Eiropā. Tāpēc jautājums ir šāds, vai jūs izmantojat vienu un to pašu tehnoloģisko risinājumu, ņemot vērā to, ka Eiropā jums iekļauties standartos sanāk vieglāk nekā Amerikas tirgu. Sākumā Jautājums par dzinēju. Mēs izmantojam uh, līdzīgas, uh, līdzīga veidā uh, materiālus, bet jāsaka, ka ir atšķirīgas klientu prasības, piemēram, Ķīnā, Eiropā un ASV mēs izmantojam citu veidu aplikācijas. Ja mēs runājam par emisijām, un ASV regulējumu. Mēs neizmantojam tās pašas konfigurācijas, jo ASV ir ļoti augsti standarti attiecībā uz slāpekļa emisijām, tādēļ mēs tur nevaram izmantot tos pašus blokus, ko piemēram Eiropā. Un šeit eh, arī atšķiras detaļas. Paldies! Relatively... Bet eh, tā tad eh, eh, jums, jums tehnoloģiski tie visi risinājumi ir izstrādāti un iekļauties Eiropas standartos jums nesagādā ne mazākās problēmas, varētu tā secināt. Kā jau es minēju, mēs te nerunājam par amerikāņu tehnoloģijām, ko izmantojam Eiropā. Uh, pasakot, ka to mēs izmantosim pilnīgi visur, nu jā, tas būtu da, ļoti jauki, ja tā varētu darīt, jo tas visu uh, vienkāršotu, bet mums ir jāievēro arī ļoti daudz citu standārtu, tādēļ mēs nevaram vienkārši Amerikā ražotus motorus te izmantot. Jo arī dalību valstīs un, protams, arī starp ASV un ES ir ļoti atšķirīgs likumdošanas. Paldies! Um, about... Paldies. Turpinot par atšķirīgo regulējumu. Uh, Ievērojama atšķirība ir arī starp to, kā tiek uh, panākta likuma ievērošana pie amerikāņiem un šeit Eiropā. Pie amerikāņiem ir daudz striktāka šī sistēma tieši federālā līmenī un, un ar tādu daudz lielāku bardzību tiek noturēt šis te, uh, šie te vienlīdzīgie spēles noteikumi, kur pretī Eiropā ir, Eiropa ir Nacionāla valstu savienība. Uh, Uh, atšķiras regulējums un, un ko jūs kā, kā sta, liela starptautiska korporācija, kā, kas jums, teiksim tā, labāk patiktu? Uh, amerikāņu vai šajienas sistēma? Jūs ļoti pareizi minējāt, ka ir atšķirības starp regulējumu ASV un Eiropā. Ir grūti atrast atbildu uz šo jautājumu. Jūs pārstāvat Eiropu, tātad jums kā politiķim ir jālemj, nu kas tad ir labāka izvēle? Mēs katrā ziņā vēlamies eh, savos mašīnās izmantot vislabākās sistēmas. Paldies! Kariņkungs, lūdzu. Uh, thank you very much. Uh... Nu, liels paldies. Ļoti interesanti, bet ielūkosimies nākotnē jaunā izpētes un izstrādes kārtība, tipveida apstiprināšanas kārtība. Šī jaunā testēšanas kārtība, kā tā ir ieplānota, atrisinās NOx izmešu šo te problemātiku tieši pasažieru dīzeļa automobīļiem. Vai ar to uh, visas uh, līdzinājās problēmas uh, tiks atrisinātas? Ieviešot šo likumdošanu, Nu, tas no mums prasa zināmu piepūli kā ražotājiem. Un tas būs regulējums, kas noteiks, kā braucot pa ceļiem, izmērīt tās emisijas, kas parasti tiek mērītas laboratorijā. Es domāju, ka diskusijās vajadzētu runāt par to, cik lielā mērā uz ielas braucot uh, reālos apstākļos um, atšķiras emisiju rādītāji, ņemot vērā laboratorijās veiktos testus. Nu, tas ir liels tehnisks izaicinājums. Paldies! But, uh, in, in the coming years, I don't know. Nu, tuvākajos 10, 20 gados, uh, jūs prāt, vai, teiksim, jūsu uzņēmums vai visa industrija uh, Uh, varētu vispār principā atteikties no pasažieru dīzeļa automobīļiem, atmetot uh, šim, šim dzinējam kā, kā, kā vispār variantam? Vai tas joprojām būs komerciāli izdevīgi ražotājiem un uh, patērētājiem, jo šeit tā, tā izraujoši stāstījāt par elektromobīļiem? Uh, vai tas nozīmē, ka, ka mazie, mazie dīzelīši vispār jauni nebūs uh, pieejami? Mm, Vai tieši ņemot vērā šos, šos nepieļaujamos izmešu apjomus, eh, dīzelim varētu pienākt gals kādā jaukā dienā? Es gribētu teikt, ka arī turpmāk dīzeļdegviela tiks izmantota arī Audi ražotajos automobiļos. Jāsaka, ka dīzels ir ļoti efektīvs, tas ir taupīgs, tas eh, tiek salīdzinoši maz patērēts. Un mums, protams, ir jāsaprot, kur to izmantot, piemēram, mazākas automašīnas, ar kurām pārsvarā jūs pārvietojaties pa pilsētu, nu tur dīzels uh, vairs nebūs tik ekonomiski izdevīgs. Pilsētās jūs pārsvarā nenobraucat tik lielus attālumus un uh, pieaugs līdz ar to um, dīzeļa automašīnu cenas, jo tur vajadzēs uh, spēcīgākus filtrus Bet, ja runājam par lielākiem attālumiem, mēs joprojām strādājam pie jaunām tehnoloģijām un Lai varētu sam samazināt CO2 emisijas, mēs, protams, uh, esam nosprauduši konkrētus mērķus. Paldies! Nu, varbūt uh, papildinot līdz 2025 piektajam gadam mēs vēlamies, lai 25% no mūsu uh, ražotajām automašīnām būtu darbināms elektriski. Un uh, arī gāze ar uh, šāda veida, šāda veida mašīnām mēs arī turpināsim eksperimentēt. Follow up on what, uh, one... Jā, paldies, paturpināšu līdz referenta sacīto pār situāciju Amerikā. Tur šie vidas aizsardzības standarti ir stipri bargāki nekā šeit Eiropā šobrīd un arī tuvākos piecus gadus. Bet, ja es, teiksim, nopirktu Audi ar dīzeli Amerikā ielikt konteinerā un, un, laik, un tad kuģis man to atvestu šeit, Eh, un, un tad, eh, es, ja šo auto, amerikāņu automobīlu uzliktu tev uz stenda šeit, eh, vai tas izturētu Eiropas visus uh, testus, vai, vai tur atklā, varētu atklāties kādi, kādi, kādi bīstami cipari. Nu tad uz RDS e varbūt varētu aizbraukt. Tur visi varbūt būtu mutēm vaļā par, par to, cik mazi ir izmešu cipari šim te Amerikā pirktajam audīm. Jāsaka, ka šādu automašīnu importēšana nebūtu nav tik vienkārša, jo jums vajag tās attiecīgi konfigurēt, lai varētu šeit izmantot. Jāsaka, ka ASV nav RDI likumdošanas, tur ir tās augtais piecu ciklu pārbaudas modelis un uh, jāsaka, ka nu, šāds automobils, kas tiktu importēts Eiropas Savienībā, teoretiski arī diez vai atbilstu RDI likumdošanai. Bet, protams, šeit ir arī vēl citu, citu iemeslu, kādēļ mēs nevaram šeit ievest amerikāņu dzinējas, amerikāņu mašīnas, jo tas nu, ir pretrunā likumdošanai. Bonifoja kundze. Merci, merci. Jā, paldies, paldies, ka esat tik laipni atbildējuši uz mūsu ielūgumu un esat mūsu vidū. Uh, Tiešām tuvojamies šo uzklausīšanu noslēgumam. Un, nu, ko tad mēs te varam vēl piebilst, neko būtisku? Tas, protams, žēl, bet Hoibergera kungs, tas, ko jūs sacījāt par to, ka amerikāņi kā prioritāru parametru ir izvirzījuši NOx tieši zemu līmeni, kur pretī Eiropā CO2 ir pirmajā vietā. Uh, Eh, Eiro 6 ir spēkā jau vairākus gadus. Eh, ražotājiem ir bijušas visas iespējas iekļauties šajā standartā, nodrošināt atbilstību, un es netie, netieku skaidrībā par vienu lietu. Tātad šie desmit gadi ir pagājuši. Un kāpēc eh, joprojām skan apliecinājumi, ka jā, mēs tūliņ, tūliņ izpildīsim 2007. gada standartu, tūlīt izpildīsim. Uh, Nu, kas tā par lietu? Uh, Eiropas uh, regulējums ir, ir, ir pietiekami elastīgs, uh, vai, jūs, vai, vai ražotājs speciāli vēl garumā? Tāds ir mans jautājums. Īsi atbildot, paziņojumā es jau teicu, ka, nu, Septiņi, astoņi gadi ir šis ražošanas cikls, un tā tad ir arī vēl pieci gadi izstrādes laika tam jāpierēķina. Vismaz 12 gadus tas prasa. Tās automašīnas, ko ražojam šodien, mēs tā tad vēlamies ieplānot, kas ar tām notiks pēc 12 gadiem, vai likumdošana būs atbilstoša. Un, ja kāda automašīna ir tikusi izstrāvāta pirms 12, 15 gadiem, nu kā mēs to tagad pārbūvēsim un sabāzīsim tur iekšā visas jaunās tehnoloģijas, mums ir jādomā arī par uh, izmešu regulējumu un visu pārējo. Līdz ar to mums ir nu, diezgan krietni jāpasvīst, lai visam atbilstu. Bet amerikāņu tirgu tas ir izskatās gluži citādi. Kolēģis jau jūs par to iztaujāja. Uh, Es saprotu, ka tātad eh, jūs, jūs tirgojat uh, savus automobīļus konkrētos tirgos, jūs uh, eh, tātad reaģējat uz patērētāju vēlmēm un, un, un, un gaumes izjūtu, uh, bet arī regulējums jums ir jāņem vērā. Uh, tātad CO2, uh, sīkās daļiņas, uh, tās eh, tie ir tādi varbūt atšķirīgās proporcijās, bet eh, vi, lielākā vai mazākā mērā vienlīdz svarīgi tādi parametri, jebkur pasaulē, kur tiek tirgotas automašīnas. Jā, tas tiesa. Un Audi vēlas uh, izmantot savās automašīnās vislabākās iespējamās tehnoloģijas. Tas attiecas arī uz piedziņu un uh, arī uz šiem uh, izmešu filtriem. Uh, Bet Hoiberger kungs jau minēja, ņemot vērā to, cik uh, mašīnas tiek izmantotas, cik ilgi tās, uh, cik ilgi ar tām tiek braukts, ir ļoti grūti visu prognozēt un paredzēt, un jāsaka, mēs ļoti vēlētos parūpēties par uh, tādas uh, vienlīdzīgas tehnoloģijas izmantošanu visā pasaulē. Uh, Bet, ja mēs runājam par eh, degvielas kvalitāti, ne visur tā ir vienāda, un ne visās valstīs eh, līdz ar to var izmantot vislabākos izmešu filtrus. Tādēļ ir arī atšķirības reģionālā ziņā, un katrā reģionā tiek izmantotas arī attiecīgas piedziņas tehnoloģijas. Paldies! Gerbrandi. Gerbrandis kungs. Paldies! arī es vēlos ir uh, pa, pa, palūkoties uh, nākotnē. Um, nu, ja par pašu galveno mēs, mēs nevaram runāt, ja jūs, ja jūs nevēlaties un atsakāties par to runāt, nu tad nu, kas mums cits atliek, kā, kā pazīlēt kafijas biezumos. Jūs tātad minat 12 gadus, ka tas ir uh, šis te pilnais automobīļa izstrādes cikla ilgums. Uh, Uh, nu, tas ir diezgan daudz, tīpaši ņemot vērā to, cik strauji attīstās tirgus. Un tā kā dīzeļgaita uzsprāga, tā teikt, 15. gadā ir drūžaini pieņemti vairāki lēmumi par, par investīciju pārvirzi, pārplānošanu uh, autoindustrijā. Uh, Tāpat arī likumdevēji ir, ir pieņemuši daudz striktāku izmešu regulējumu, piemēram, Ķīna ir aizsteigusies stipri priekšā Eiropas regulātoriem. Un, nu, jūs raugoties nākotnē, nu, jūs jau nedaudz ieskicējāt to, kāda ir jūsu plāni elektromobīļu, šo te vidē draudzīgo mobīļu jomā. Bet ko jūs sagaidāt jau tuvākajā laikā? No nu, 12 gados pasaule pārvērtīsies līdz nepazīšanai. Arī Audi vadība ir kopš 15. gada septembra eh, pārorientējusi savu, savus investīciju plānus, eh, vai tad ne? Jāatzīst, ka Audi koncernā Mums nācās pārskatīt daudzus jautājumus, tajā skaitā arī investīcijas. Runājot par dīzeli, mēs domājam arī par nākotni, un Hoiberger kungs jau teica, ka 2025. gadā mēs vēlamies, lai viena ceturdaļa no mūsu autoflotes jau būtu darbināma ar elektrību. Un tas nozīmēs, ka 75, 75 50% mašīnu joprojām būs darbināms ar aizdedzes dzinēju. Un, ja e, mēs e, pēc desmit gadiem e, tātad vēlamies izmantot vairāk elektrisko automobīļu, Mums ir jādomā arī par cita veida risinājumiem šiem 75% ar gāzi darbināms mašīnas, hībrīd mašīnas, šie sint sintētiskās degvielas risinājumi. Mums ir jāsaprot, kur tad veikt šīs investīcijas, kur to, tās būs prioritāras. Tā tad daļa no flotes būs elektrificēta, arī uh, mēs domāsim par hībrīdiem un. Uh, arī izmešu likumdošanā ir jāmēģina paredzēt nākotni, lai mēs varētu saprast, kā tad uh, būvēt savus automašīnas. Mēs varam runāt par izstrādes laiku 12 līdz 15 gadu laikā, un ja ir jāinvestē jaunās tehnoloģijās, jaunās platformās, nu tas prasa vēl klāt 5 gadus. Ja es varbūt arī nedaudz papildināšu kolēģi teikto, ja runājam par investīcijām. Mūsu koncernā mēs investējam ļoti daudz jaunās tehnoloģijās, mēs vēlamies būt līderi tirgu, un Hofmana kungs jau teica, eh, ka mēs Briselē ražosim šīs eh, gātronu mašīnas. Mēs ražosim automašīnas, eh, kas, ko darbinot ar elektrību, varēs nobraukt 500 kilometrus. Uh, Mēs par to diskutējam koncernā ļoti, ļoti daudz. Arī e, jādomā par izstrādes laiku 12 gadiem. Mēs gribam būt elastīgāki, bet, e, protams, nevaram visu paveikt ļoti ātri. Paldies! Ķīnas tirgus, protams, ir ļoti svarīgs auto ražotājiem. Uh, e, lai arī tur ir daudz citas problēmas nekā tikai emisijas, bet ja paraugāmies uz eh, Ķīnas jaunajiem emisiju standartiem, tad eh, būs visai grūti tos ievērot eh, attiecībā uz parastajiem dīzeļdzinējiem. Vai jūs joprojām cerat tā, ka saglabāsies šis 25% eh, elektromobīļu īpatsvars un 75% iekšdedz eh, dzinēju mm, īpatsvars. Arī Ķīnā šī proporcija būs atšķirīga. Ķīnas tirgu mēs domājam par augstākiem skaitļiem. Protams, tas ir atkarīgs no Ķīnā spēkā esošajiem likumiem. Un ja būs, piemēram, uh, importa aizliegumi, um, aizdedzes piedziņas automobīļiem. Jāsaka, tas mainīs visu situāciju. Piemēram, Ķīnā gandrīz netiek izmantot dīzeļdegvielu, tur uh, mašīnas tiek darbināts ar benzīnu pārsvarā. Un, un mums ir arī ļoti grūti. Uh, apsteigt Ķīnu šajā tradicionālo automobiļu ražošanā. Tādēļ mums ir jādomā par citu veidu dzinējiem. Paldies! Mrs. Ernst. Ernst Kundze, lūdzu. Paldies! Nu, šeit jau izklausās, it kā jūs gribētu mums kaut ko notirgot. Uh, Jā, nu, man nekas pret tādām tirzniecības mesēm nav. Es pati esmu no Dresdenes. Un jāsaka, ka tur tika aizslēgts vairākas rūpnīcas, domājot, ka darbs turpināsies, bet, nu, nekas nav noticis labi. Tā nu tas ir 12 gadi, jā. Ja? Es gribētu dzirdēt. Uh, ko tādu, kas vairāk saistīts ar pagātni vai varbūt tagadni. Mēs pieredzējām, ka ir bijušas dažādas krāpšanās, runājot gan par NOx, gan CO2, un tas uh, Vācijā ir ļoti cieši saistīts arī ar uh, vieglo mašīnu nodavām. Štefans Knīžs pagājuši gadu tika atlaists no darba, nu jā, izskatās ļoti skaisti. Un tika arī Volkswagen veikta iekšējā izmeklēšana, tika runāts, ka nav piera, pietiekam daudz pierādījumu sameklēts. Kā tad šīs manipulācijas tagad tiek izpētīts, kā tas tiek um, risināts vai patiešām kaut kas ir darīts, lai eh, šo problēmu atrisinātu. Jāsaka, ka Volkswagen atzinās nodarītajā, bet Audi neko atklāti nav paziņojis. Es neesmu iepazinusies arī ne ar vienu tādu apjomīgu izpētes ziņojumu. Ko jūs darāt tieši tagad? Nē, nestāstiet mums par nākotni, ir jārunā par to, kas ir noticis un par to jāuzņems atbildība arī audītai skaitā. Es jau uh, eh, ievadu runā, runāju par tehniskajām uh, iespējām, otrām kārtām jūs. Uh, arī pieminējāt, kā tad, kas tāds varēja notikt, kas īsti par to ir atbildīgs. Jūs jau nosaucāt svarīgākos aspektus un tika arī uh, lūgts veikt izmeklēšanu. Izmeklēšana Audi joprojām nav noslēgusies. Jūs runājāt arī par rezultātu publicēšanu, un jāsaka, ka tie tika publicēti ASV, nu tā tad te nekas netiek uh, paturēts noslēpumā. Un faktu uh, izklāsts jums visiem ir pieejams, tur viss arī ir pietiekami labi paskaidrots. Runājot par Audi, uh, pie mums vēl norisinās civil process, uh, kas uh, ir nos, kas noslēgsies mēneša beigās. Es tā tad nevaru pagaidām jums neko um, pateikt, kamēr izmeklēšana nav noslēgusies, jo tāda ir mūsu vienošanās arī ar ASV iestādēm. Labi, tad otrs jautājums. Šīs manipulācijas metodes, kad jūs par to uzzinājāt, jūs uh, skrējāt uz KBA Flensburgā un teicāt, ka šāda veida manipulācijas Eiropā nav notikušas un jūsu mutiskajam paskaidrojumam arī uzticējās. Nu, kā tad tas notika? Kas tur notika tālāk? Un uh, vienkārši cilvēki jums sniedza savu uzticēšanos, un kas notiek tagad? Also. Ja mēs runājam par CO2 emisijām, Man šķiet, jūs šeit runājat par dzinēju. Mēs runājam par um, šo dinamisko uh, slēgšanas sistēmu. Tur ir arī tādas kā palīdzības funkcijas, asistējošās funkcijas. Uh, ko var izmantot klients, ko nevar izmantot uh, testa apstākļos laboratorijā, jo tas uh, nenoved pie precīziem mērījumiem, un šī funkcionalitāte medijos nevienmēr tiek pareizi atspoguļot, tādēļ mēs arī sazinājāmies ar KBA. Īs jautājums, vai jums nešķiet, uh, ka. Vai tad jums šķiet, ka ir kaut kas nepareizi, ja runā par CO2 rādītāju? Uh, um, falsifikāciju. Jā, mēs uzskatām, ka tas nav atbilstoši. Mēs esam veikuši izmeklēšanu, pārbaudes, un mēs neko neesam falsificējuši. Es varētu vēl papildināt, kolēģi, ja mēs kaut ko pārbaudām, tad, protams, ir ASV bremzēšanas sistēmas, kas pārbaužu laikā tiek izslēgtas, tās ir jādeaktiviz, tā, tās nevar aktivizēt, un tas tā tad viss ir jāplūko šajā kontekstā. Uh, Es gribētu vēlreiz atgriezties pie Eiro 5 un par eh, Volkswagen skandālu. ASV mēģināja atsaukt eh, šīs mašīnas no tirgus, tas tika noraidīts, tad jūs devāties uz KBA un jūs eh, veicāt pārbaudas Eiro 5 Eiropā un Itālijā mērījums veica. Uh, Uh, patērētāju tiesību organizācijas NOX vērtības nebija uzlabojušās. Tātad jūs atsaucat mašīnas, uh, bet īstenībā problēmas aknē tā arī netika atrisināta. Paldies! USA. Runājot par ASV, gribu pateikt, ka ar 12. Eh, janvāri 14. ASV štatos ir atsauktas automašīnas. Mēs runājam par trešās paudzes automobīļiem. Eiropā atsaukšana, izņemšana no tirgus eh, sākās eh, jau pavasarī. Mēs uh, konstatējam, ka bija divi dažādi moduļi e, pagātnē, un tagad tas ir atrisināts. Jautājums, bet vai tagad e, pēc šīm atsaukšanas akcijām kaut kas ir uzlabojis, braucot reāli pa ceļiem? Eno, nē, nē, ne jau laboratorijās, pēc atsaukšanas, vai braucot pa ielām kaut kas ir uzlabojis vai nē, bet e, kolēģis uz to atbildēja, Julijā, nē, neatbildēja jautājumu uzdevējs runā pretī. Uh, Man šķiet, ka Aizerkungs jau atbildēja uz šo jautājumu. Viņš bija atbildīgs par izstrādi. Bet, dārgie kolēģi, kas šeit ir ļoti intriģējoši, ne KDA, ne Audi nekad neinformēja Eiropas komisiju par šo atsaukšanas akciju. Ja jums šķita, ka tā bija tik jauka akcija un ka pēc tam varēja uzlabot NOx izmešu rādītājs, kādēļ tad Eiropas komisija par to nedzirdēja ne pušplēst vārdiņa? Labi, tad eiro 6. Jā, un e, šie attēli kreisajā pusē laboratorijās. Tik līdz tiek mainīts kaut viens parametrs, tad jāsaka, ka normas vairs netiek sasniegtas. Un ja ir augstā piedziņa, tad jau atkal viss mainās, tad ir rādītāji augstāki. Mēs runājam par jaunajām pārbaudas metodēm. Nu, tas ir vienkārši absurdi jūs te mēģināt kaut ko saskaņot vienā maz mazītiņā testā, jūs tad tur, nu, Eh, pamata tiesu eh, izsprūka cauri, bet uz ceļa tas neiztur nekādu kritiku. Tas ir vienkārši absurdi. nu, tas ir milzīga neveiksme manās acīs. Paldies! Jā, ja mēs runājam par šiem dažādiem mērījumiem, kas tika veikti A3 automobīlim, es atvainojos, es jūs atkal pārtraukšu. Šeit pieejamie dati uh, eh, GIC mērījumi, tur nekas netika mainīts. Mums ir jāuzdod papildi jautājumu, kādēļ GIC kaut ko mainīja, jo es esmu dzirdējis daudz un dažādas viedokļus. Šeit ir uh, uzlabotā, tātad uh, koriģētā versija. Jūs vienkārši parādāt to, ko GIC uh, izmērīja. Uh, augustā. Tātad, ja te runājam par apvidus mašīnām, atkal mērījumi ir augstāki. Ja ir augstāks ārā, atkal tas viss uh, ir pāri robežām. Nu, kas notiek? Ja mēs runājam par uh, šiem mērījumiem, mēs par to jau runājam pašā sākumā. Nē, jūs nepieminējāt, saka runātājs. Uh, Mēs nevēlējāmies šeit minēt daudzus mērījumus, jo mums šķita, ka tie visi atsevišķi nav jāpiemina. Es jūs atkal pārtraukšu, jo arī Parīzē un Nīderlandē notika mērījumi. Labi, nu paskatieties. Audī pilsētā. Braukšana pilsētā 400-500 gramu slāpekļa oksīda. A3 tiek optimizēts Eh, veicot braukšanas testus pilsētās 400-500 grami. Jūs vienkārši rēķināties ar to, ka cilvēki mirs. Jūs taču varējāt mašīnu pielāgot tā, lai būtu mazāk slāpekļu izmešu, bet jūs vienkārši nu, gribat samazināt izmaksas. Nu, nu, ko, kas tad tas tāds ir? Kā jau es minēju, Audi cenšas vienmēr izmantot vislabākās pieejamās tehnoloģijas. 400-500 grāmi, 400-500 grāmi eh, NOx izmeša, tā ir realitāte. Jūs to apšaubāt? Let them please answer your questions. Lūdzu, ļaujiet atbildēt uz jautājumiem. Es ist sehr, sehr schwierig, auf Messungen einzugehen, die man jetzt das erste Mal an der Wand sieht. Nu, ir grūti reaģēt uz to, ko jūs šeit uz ekrāna redzat, bet GSI mērījums jūs taču redzējāt pirms vairākiem mēnešiem. Es jau mēģināju runāt par ātrim izdarītajiem mērījumiem. Tā tad ir ārkārtīgi daudz mērījumu, ko ir veikušas arī neatkarīgas iestādes, un mūsu koncerns izmanto Eiro 6 normas ievērotās. Mēs patiešām mēģinām samazināt emisijas. Nīderlandē, Pārīzē mērījumi notika, Itālijā vienīgā vieta, kur jūs esat uh, līderu pozīcijās, ir Vācijā, KBA, un visi par to tagad brīnās. Visās pārējās valstīs jūs nesat augšgalā. Es atvainojos. Mrs. Evī. Evī, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot jautājumu par uh, pārkalibrāciju vai modulāciju, kas tiek uh, veikta dzinējiem. Tātad uh, attiecībā uz tehniskajiem rādītājiem, vai ir iespējams EGR padarīt mazāk efektīvu reāls bīstamības apstākļos. Tas, ko daži cilvēki ir, teiksim, pieredzējuši uh, braucot uz automaģistrālēm. Vai arī, piemēram, ja notiek uh, filtru uh, aizsērēšanu, vai jūs varat modulēt to, ka šī sistēma iedarbojas tikai tādās situācijās, vai arī šī sistēma iedarbojas uh, pēc vispārīgiem principiem? Šie rādītāji tiek samazināti, ja mēs vēlamies aizsargāt konkrētas detaļas, bet ja mums, piemēram, ir jāaizsargā viss motors, uz kura var rasties nogulšņi, kas to kas tam nodara kaitējumu ilgtermiņā, tad situācija jau ir atšķirīga. Jūs teicāt, jā, ir dažādi braukšanas veidi, tā tad pa pilsētu, pa autostrādēm. Jāsaka, ka Mēs uh, esam aizvien uzlabojuši savus mērījumus, mēs gūstam arī vairāk pieredzes, mēs uh, ņemam vērā klimata mērķus un AGR rādītāji uh, dažos reģionos bija arī uh, jāpielāgo, bet tas, protams, ir atkarīgs gan no degvielas kvalitātes, gan arī no citiem parametriem. Paldies! Evidentemente, il consumatore. Uh... Es saprotu, ka patērētājām ir jābūt iespējai izvēlēties starp automašīnu, kas uh, vienmēr atbilst prasībām un tādu, kas uh, var uh, izslēgt šos mm, filtrus, neievērojot limitus. Es domāju, pretējā gadījumā situācija ir absurda. Bet tagad gribētu uzdot citu jautājumu, ja ļausiet. Tas ir par šīm pārveidošanas ierīcēm, kas tiek uzstādītas. Mēs zinām, ka ir eh, slāpekļa oksīda emisijas, eh, kas eh, rada nopietnu problēmu. Vai būtu pareizi teikt, ka uh, Uh, to daļiņu sadedzināšana, kas uzkrājas katalizatorā, nozīmē to, ka šīs daļiņas tā rezultātā vienkārši samazinās, vai tas tā ir? Also für den, <clears throat> für den, für den äh, Betrieb des Ja mēs runājam par dīzeļa daļiņu filtru, Protams, eh, ir jāņem vērā arī temperatūras svārstības, bet katrā ziņā mēs to esam ņēmuši vērā, konstruējot savus automašīnas un, protams, arī visām pārējām. Eh, vi, visām pārējām detaļām, visām pārējām funkcionalitātēm ir jādarbojas saskaņā ar uh, parametriem. Varbūt nu, jūs varētu detalizētāk pavaicāt. Jā, labi es eh, gribu tad nomainīt eh, tēmu. Otrs jautājums ir par šo daļiņu izmēru. To daļiņu izmēru, kas uh, rodas pēc sadedzināšanas, tātad pēc tam, kad gaisa filtrā uztvērtās daļiņas tiek sadedzinātas. Vai tas tā ir, ka tās izējot cauri filtram pēc būtības saglabājas, tikai uh, to izmēri samazinās. Jo ja šīs cietās daļiņas vienkārši samazinās izmēros, tas nozīmē, ka tālāk nākamie filtri nevarēs tās uztvert. Un līdz ar to tās nonāks uh, atmosfērā. Un tas uh, novedīs uh, pie situācijas, ka cilvēki šīs daļiņas ielpos un tās nonāks viņu uh, elpošanas, elpceļos. Tad, tad jautājums ir, vai uh, sadedzinot sa, cieto daļiņu izmēri samazinās? Es gribēju teikt, ka neesmu ķīmiķis, un es nevarēšu jums uh, pateikt, kāds ir tātad šo vielu sastāvs, bet daļiņu filtram ir bijusi liela nozīme, lai samazinātu uh, sodrēju un mazo daļiņu emisijas vidē. Paldies! Can... Ja nepieciešams, tad uh, varbūt mēs varam uh, izmantot uh, rakstisko jautājumu procedūru tieši šādos ļoti tehniskos, specifiskos jautājumos. Pārējiem pie ot otrās jautājuma kārtas ar eh, trīs eh, minūšu termiņu katram jautājumam. Tad, tad tas ir laika limits. Tāpēc. Priekšsēdētājs kundze, man šķiet, man nu, divkārši runāšanas laiks pienākas. Ļoti Jauki, ka esat ieradušies. Es pat īsti nesaprotu, gan uh, kādēļ šāda tikšanās tika organizēta. Uh, vajadzēja būt tā, ka jūs piedāvājat mums kaut kādas atziņas, ko pēc tam var iekļaut uh, paziņojumā. Un jūs vēlējāties arī sagatavot ziņojumu, ņemot vērā sniegtās atbildes un tagad skatos, ka bieži vien ir tā, ka deputāti paši atbild uz saviem uzdotajiem jautājumiem un uh, arī uh, neļauj izteikties mūsu viesiem, lai gan, nu, protams, ko tā teikt, kolēģis uzdev ļoti būtisks jautājums. Man ir jautājums. Automašīnas, kas ir aprīkotas ar emisiju samazināšanas sistēmu, uh, piemēram, šo AdBlue, kas tiek izmantots, ir populārāks. Man pašam arī ir tāda automašīna, un es teikšu godīgi. Man bieži vien um, ir jāuzpilda šis um, AdBlue šķīdrums, uh, kas attīra uh, degvielu, un es nezinu, vai tas patiešām ir tik izdevīgi. Un, uh, Audī gadījumā tas uh, man šķiet vispār neatmaksājas. Nu, kādēļ tas tā ir? Es uzskatu, ka uh, klients patiešām ir, uh, nu, dusmīgs, ka viņam visu laiku šis līdzeklis ir jāpērk un jāpievieno tur benzīnbākā, jo viņam kādreiz to nevajadzēja izmantot. Un ir arī pārāk maza uzpildes stacija, kur to var uzpildīt. Un, nu, nav tā, ka to var tāpat mierīgi kā dīzeļdegvielu ieliet bākā, jebkurā degvielas uzpildes stacijā. Un salīdzinot to ar pagātni, jāsaka, ka šo ēdblūdu cilvēku nemaz tik vie, bieži nevēlas izmantot. Vai varbūt ir kaut kāds cits tehnoloģijas, lai to nevajadzētu tik bieži izmantot, vai esmu varbūt eh, kļūdījies. Ja runājām par AdBlue Mums patiešām ir jāsaprot, cik daudz uh, vietas tas aizņem, cik lielu bagāžnieku savai automašīnai vēlas uh, klients, cik daudz atblūtā tad es nopērku. Uh, cik tā tad uh, šai ēdblūbākai, cik daudz vietas tai būs nepieciešams un mūsu pēdējā modelī tur ir iespējams uh, paņemt līdzi 24 litrus AdBlue līdzekļa. Un ar ko tad īsti rēķināties, kā prognozēt, mēs būtu vēlējušies, lai AdBlue infrastruktūra tiktu attīstīta daudz ātrāk nekā mēs to pieredzam šobrīd. Jāsaka, ka daudzās uzpildes stācijās, kur uh, uzpildās smagās automašīnas, ir iespējams līdzekli iegādāties bez problēmām, bet, uh, ja runājam par vieglajām mašīnām, nu, tur noteikti vēl ir iespējami krietni uzlabojumi. Jā, par to mums noteikti ir uh, jāplaus galvas. Jā, tehnisks papildinājums. Jāsaka, ka 14 litrus minūtē var uzpildīt smagajā automašīnā. Jā, bet nu, jūs te runājat par nākotni, un jūs teicāt, cik tur daudz eh, gadus eh, prasa mm, viena automobīļa izstrāde. Es pats esmu kādreiz strādājis auto tirgošanā, es zinu, cik daudz eh, laika tas prasa - 5, 6, 7 gadi, un, piemēram, šīs mazās benzīna bākas, nu, un, nu, un, piemēram, tad atsevišķas bākas, ēdi blūzi, cik tas daudz prasīs atkal visas šīs konstrukcijas konfigurācijas. Un jāsaka, ka man ik pa 10 vai 12 tūkstošiem kilometru bija atkal jāmeklē, nu, uzpilda stacija, kur to uzpildīt, nu, un varbūt jādomā, kā varētu mainīt šos mazo, šīs mazās benzīna bāks vai degvielas bāks kopumā. Jūs teicāt, ka jūs arī atbalstāt uh, elektrisko uzpildes staciju veidošanu? Vai arī visi ražotāji par kaut ko tādu domā, vai tie ir tikai Volkswagen un Audi? Jūs teicāt, ka jūs patiešām vēlētos labāku infrastruktūru. Vai nu, jūs šeit esat tādi kā pionieri, vai visa autonozara par to domā. Jā, man jāatzīstas, es jau nevaru pateikt, ko domā citi, kā par to diskutē citi, bet mūsu koncerns iegulda ļoti daudz pūļu. Mums ir, eh, protams, jāsazinās ar eh, degvielas uzpildes eh, stāciju operatoriem, ir jārunā arī par to, lai tur tiktu ievēr, ie, iekārtots uh, uzlādēšanas ierīces elektromobiļiem, bet mēs katrā ziņā vēlamies, lai klients ir ieguvējis. Ir daudzas uzpildes stācijas, kur eh, tādu problēmu vairs nav. Un eh, arī, piemēram, AdBlue var mierīgi uzpildīt daudzās vietās. Bonifoja kundze, lūdzu. Oui, um, euh, alors, votre réponse précédente. Jā, paldies. citai kolēģei vārds. Jū, iepriekšējā atbildē jūs norādījāt, ka gal galā ir jārēķinās ar šo 12 gadu izstrādes ciklu, uh, ka tikai pēc tam var sākt runāt par kaut ko kvalitatīvu jaunu un citādāku. Uh, mans jautājums ir, ir šāds. Nu, mēs taču visi esam uh, prātīgi cilvēki, mēs prognozējam nākotni, strādājam tās virzienā. Um, ilgu laiku esam runājuši, sprieduši par to, ka pieļaujami izmešu līmeņi tiek noteikti arvien bargāki un bargāki. Jūs taču saprotat, kādā virzienā attie, attīstās eh, testēšana Eiropā, standārtu izstrāde, testēšana reālos apstākļos un tā tālāk. Vai Audi eh, līdzdarbojas šai vieglā, vieglā transporta uh, darba grupā, kas uh, spriež par, par, šo, um, par šiem testiem reālos apstākļos? Es secinu, ka Volkswagenā tas tika garantēts, un, protams, ir jāņem vērā arī ražotāju intereses. Es domāju, ka kolēģis no Volkswagen pietiekami labi jūs uh, arī ar savu redzējumu iepazīstināja. Paldies! Tātad uh, Volkswagen grupa kopumā, ja ne, ne, ne tieši Audi konkrēti un personiski piedalās šīs eh, darba grupas darbā. Nu, jūs eh, tātad formulējat uh, autoindustrijas, uh, autobūves uzņēmumu uh, nostāju, uh, sadarbojoties ar šo izmeklēšanas komiteju. Mm, bet uh, tā nojausma ir, ir iespējas rodas tāds, ka, ka, ka šī, šī nostāja ir stipri tāda uh, subjektīva tieši auto industrijas uh, pusē par labu. Un, un tā tad tur Volkswagen grupas līmenī aktīvi līdzdarbojies ir, uh, nu, jūsu iepriekšējā atbilde bija tāda ļoti izvairīga. Uh, mums ir aktīvi, apzinīgi jāiet pretī nākotnē, nevis jāgaida, jāizbildinās ar šo 12 gadu ciklu um, un, un jāizdara tikai obligātais minimums. Um, Nu, tas tā ir tāda ļaunprātība principā. Citādāk nāksies likumdevējiem pieņemt uh, Eh, striktākus, eh, striktāku regulējumu, eh, līdzīgi kā to Amerikā dara federālā valdība. Paldies! Es jau teicu, ka noteikti kolēģi savu darbu izdarīja pietiekami labi un katram ir uzdevumi pietiekami labi sadalīti. Un es domāju, ka kolēģis no Volkswagen arī uh, pietiekami labi sadarbojās aizstāvot klientu intereses. Paldies! Mr. Schulze. Šuca kungs. Es gribēju par tīpu pieļaušanu vēl parunāt. Jūs jau mēģinājāt uz to atbildēt. Daudzas šādas procedūras notiek Luksemburgā. Mēs esam dzirdējuši gan no luksemburgošiem, gan arī no citiem, ka tas norisinās gana bieži, bet eh, es īsti nesaprotu, nu kādēļ tas tā notiek, kāda iemesla pēc jūs šīs tipu pielaides pieļaušanas veicat Luksemburgā. Paldies! Jāsaka, eh, ka tas notiek. Uh, divos posmos, KVA tiek iesaistīta un tiek pārbaudīti arī tehniskās iespējas, ir jāņem vērā tehnisko dienestu kapacitāte un, protams, arī valodas faktors nav mazsvarīgs, tādēļ mēs A3 tipu pielaidu veicām Luksemburgā. Tas tā tad nozīmē, ka pēc šīm arī sabiedrībā uzvirmojošajām diskusijām uh, jūs e, neesat gatavi neko mainīt. Mēs esam arī nu, īpašajos e, tēmai veltītos žurnālos par to lasījuši, bet šeit tā tad nav paredzēts, ka nākotnē kaut kas varētu mainīties attiecībā uz audītāju skaitā. Mēs nekādā veidā nemēģināsim uh, meklēt citu iestādi, kas veiks šo tīpu pieļaušanu. Mēs esam gatavi sadarboties ar citiem tehniskiem dienestiem, bet uh, ir taču jāņem vērā arī kvalitatīvie parametri. Jāsaka, ka tā varbūt ir tāda pat zināmā mērā vēsturiska tradīcija, tādēļ arī mēs nemēģināsim nākotnē meklēt citu sadarbības partneri. Uh, Jā, un kā jūs varbūt esat dzirdējuši, tehniskie dienesti ir pakļauti konkrētiem standartiem un ir jābūt arī regulārām pieļaušanas kontrolēm. Paldies. Okay, also meine Fragen. Paldies, es saņēmu atbildes uz saviem jautājumiem. Thank you very much. And now it's, uh... Paldies. Lopeses kundzei vārds. Jautājumu uzdošu spāņu valodā. Paldies, priekšsādātāji, paldies, eh, kungi, par to, ka pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni. Nu, lai noslēgtu šo, ar, ar šo sarunu ar jums, mēs noslēdzam eh, arī tādu ilgāku uzklausīšanas eh, ciklu, bet pagājušā gada nogalē jauns skandāls nāca gaismā ar jūsu uh, zīmola benzīna automobīļiem un, un CO2 izmešu līmeņiem? Vai varat ko pastāstīt, uh, kas šajā frontē notiek? Uh, kāpēc amerikāņi tur ir, uh, amerikāņu izmeklētāji kuplā skaitā metušies virsū jums, uh, bet eiropieši par to nav izrādījuši eh, interesi, vai šeit gadījumā Eiropas komisija neaizstāv Eiropas industriju par, par katru cenu. Kā jau sākumā minēju, man ir diemžēl jāatkārtojas. Par to mēs nedrīkstam neko teikt. Mēs esam vienojušies ar ASV iestādēm un Vācu regulātori ar mums regulāri sazinās Mēs mēģinām mm, noskaidrot informāciju un, protams, arī uh, regulāri sazināmies. Paldies! Eh, bueno, ya sentimos, es algo que se repite. Nu, labi. Nu, neko citu laikam no, no jums uh, mums nesaklausīt. Uh, ar jums runāt ir kā, kā runāt ar sienu, skan vienmēr viena un tā pati atbilde. Uh, ļaujiet man uzdot citu, citu jautājumu. Tātad jūs un, un Volkswagen, eh, eh, vai jūs neesat izmantojuši šo, šo skandālu kā tādu ieganstu, lai pārslēgtu darba līgumus, lai pārrestruktūrētu savas eh, tātad, attiecības ar darba ņēmējiem? Uh, Eh, jums ir jauna stratēģija, eh, jūs esat daudzus atlaiduši, vai jūs kaut kā atlīdzināsiet tiem nelaimīgajiem, kurus pašu vainas dēļ jums ir nācies atlaist, eh, ņemot vērā to, ka, ka pasliktinājušies jūsu finanšu rādītāji. Ich, ich, äh, Vēlētos šeit atbildēt kā Audi pārstāvis. Jums taisnība. Tagad uh, mēs piedzīvojam lielas pārmaiņas. Gribētu runāt arī par uh, piedziņas tehnoloģijām. Turpmāko gadu laikā tas uh, noteikti piedzīvos milzīgas pārmaiņas, lielākas nekā jau kad agrāk. Un Audi uh, ir jau izvēlējies uh, ceļu, pa kuru iet. Uh, Un, ja mēs runājam, nu, es arī strādāju piedziņas um, izstrādes nodaļā, mums ir Audi akadēmija, piedziņas akadēmija, kur tiek izglītoti kolēģi. Viņi var tur uh, Uh, celt kvalifikāciju, arī uh, strādāt elektromobilitātes jomā. Mēs vēlamies, lai mūsu komanda varētu arī pielāgoties jaunajiem laikiem un nākotnē strādāt, uh, ražojot arī elektriskos motors. Un, protams, būs noteikti nepieciešams vēl kādu ekspertu pieaicināt darbā. Uh, Varbūt papildinot Hofmana kunga teikto, kā tas uh, ietekmēs mūsu darbiniekus, jau pašā sākumā teicu, mēs arī esam. Uh, padarījuši stingrākus atbilstības noteikumus, uh, mēs esam konsekventi, mēs vēlamies, lai būtu pietiekami labi sadalīts darbs, lai ir nu, tur pietiekami uh, pietiekama dažādība, pie mums strādā vairāki tūkstoši darbinieki, un mēs esam viņiem teikuši, ja kaut kas nenotiek uh, tā, kā tam vajadzētu būt, tad viņi katrā ziņā vienmēr laipni lūgt uz to norādīt. Paldies! Tengo una, una última cuestión. Man ir vēl viens pēdējais jautājums. Es ļoti ceru, ka jums izdosies atjaunot darba vietas, bet, ja runājam par reālo emisiju mērķiem, vai tie ir atbrīvotāki, zemāki nekā tas bija iepriekš, un Kā ar elektromobīļiem? Vai jūs grasties investēt to tālākajā izstrādē un vai jūs esat gatavi veikt um, retrospektīvas investīcijas, lai uh, pilnveidotu iepriekš saražotos dzinējus? Un vai jūs esat guvuši lielāku peļņu uz miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju veselības rēķina? Äh, Vai jūs varētu nedaudz precizēt šo jautājumu? Eiro 6 likumdošana, mēs esam ārkārtīgi daudz uh, investējuši, lai varētu tai atbilst. Mēs, protams, uh, turpinām strādāt pie tā, lai mūsu motori kļūtu aizvien tīrāki, uh, Mēs runājam par hidrauliku, par uh, motora pārklājumu, par ļoti daudzām detaļām. Varbūt, ka kolēģis vēl varētu papildināt, bet mēs esam ļoti daudz darījuši, lai uzlabotu mūsu automašīnas. Paldies! Es gribēju no savas puses piemetināt, nav jau tā, ka pēc pusotra gada mēs visas mašīnas norakstīsim, kas braukā pa ceļiem un tikai tagad elektromobiļus ražosim un dīzeļa degvielu vispār norakstīsim. Mēs, protams, ļoti daudz strādājam, mēs strādājam arī pie tā, lai izmeši nebūtu tik kaitīgi. Mēs kopīgi arī ar piegādātājiem turpinām izstrādāt jaunus modeļus, jaunus motorus un uh, tehniskie izaicinājumi ir ļoti nopietni. Nevienmēr tas ir saistīts tikai un vienīgi ar investīcijām. Mums ir nepieciešams arī laiks, lai tehnoloģijas varētu izstrādāt un pēc tam ieviest. Lai tas būtu arī patērētājiem draudzīgs produkts, mēs runājam ne tikai par naudu vai investīcijām, arī laiks jāņem vērā. Vereinfacht ausgedrückt, Zeit ist es eigentlich vienkāršāk runājot eh, laiks, bet arī fizika ir jāņem vērā. Fizikas likumus jūs nevarat mainīt, jūs varat tos tikai pielāgot, optimizēt un mums ir jādomā, kā tad tā, izmešus attīrīt pēc iespējas vairāk. Paldies, un tagad Hārmsas kundze. Ja, was Sie sich... Jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka šajā komitejā mēs ļoti bieži atkārtojam jautājumu, vai izmešu kontroles uh, modifikācijas ir ņemtas vērā Eiro 5 un Eiro 6 likumdošanā. Gribēju uzdot jautājumu par vienošanos starp Audi un Kraftfahrt Bundesamt tika runāts, ka Eiro 5 modeļi, ja ir temperatūra zemāk par 17 grādiem, tātad uh, izmešu kontrolas ierīces nestrādā vairs uz piln, ar pilnu atdevi. Un ir bijušas arī inspekcijas. Jūs teicāt, ka uh, vēlaties um, modernizēt savu programmatūru. Varbūt es te kaut ko esmu aplami sapratusi, bet man radās tāds iespējas, ka tas nebija vajadzīgs, lai aizsargātu motoru, bet jūs vienkārši varētu to visu mainīt ar vienkāršu programmatūras modernizāciju. Nu, man izskatās, tā ir tāda kā atzīšanās ka jūsu izmantotā programmatūra nebija atbilstoša likumam. Paldies! Runājot par motoru eh, izstrādu un attīstīšanu, gribēju eh, pateikt sekojošo. Mēs veicam ļoti daudz pārbaužu. Es nerunāju ne par kādu attīstību, saka runātāja. Es gribēju vaicāt, ko nozīmē tas, kā ar vienkāršu uh, programmatūras. Uh, aktualizēšanu jūs mainījāt tās augto temperatūras logu, terminal window. Nu, ko tas nozīmē, interpretējot likumu? Tas, ko jūs saucat par programmatūras aktualizāciju, nenozīmē, ka mēs vienkārši mainām dažus skaitļus un tagad tie vairs nav 17 grādi, bet 15 grādi. Mēs runājam par uh, programmatūras tālāku izstrādi, ņemot vērā visu apkopotie pieredzi. Uh, lai varētu to optimizēt un Mēs tā tad eh, automobīļu asociāciju valdēs par to runājam, lai uh, emisijas būtu mazākas arī braucot pie zemākām temperatūrām. Nav jau tā, ka vienkārši mēs te nospiedām uh, vienu podziņu un uh, hop, viss mainījās. Nē, tā nav. Mēs ļoti daudz darba esam tajā ieguldījuši. Paldies! Jā, tas Es īstu nesapratu, saka Hārmsas kundze, jūs jau arī pirms tam veicāt ļoti daudz izstrādes. Nebija jau tā, ka tika uh, automašīnās iestrādāta programmatūra, kas uh, tika par roku galam uztaisīta. Tas bija nepieciešams, lai aizsargātu motoru vai uh, vērtību dēļ, lai, lai ietekmētu vērtības rādītājus. Paldies! Ja mēs samazinām š šos eh, izmešu standartus, tas notiek, eh, lai pasargātu motoru, bet mēs arī turpinām uzlabot, eh, modernizēt motors, mēs aktualizējam programmatūras, lai arī šie AGR rādītāji varētu tikt padarīt atbilstīgi arī zemākām temperatūrām. Wir werden uns nicht einigen. Ich äh, interpretiere das zumindest. Ja, Kā tad to visu interpretēt? Īstenībā varētu teikt, ka jūs atzīstaties, ka jums nevajadzēja aizsargāt motoru, bet programmatūrai bija pavisam cits mērķis. Es eh, šodien arī kādā sarunā dzirdēju par atbilstības faktoriem runājam kas ir svarīgi tam, lai šie automobīļi būtu dzīvotspējīgi, konkurētspējīgi arī nākotnē. Ir iespējams, ka arī pēc 2021. gada daudzi modeļi, kas nonāks uh, tirgos uz mūsu ceļiem, joprojām uh, radīs vairāk emisiju nekā šobrīd noteiktās robežvērtības. Vai jūs varētu man pateikt, nu, aptuvenas aplēses, kādas būtu, tātad uz cik daudz Audi automobīļiem tas varētu attiekties, ņemot vērā šo atbilstības faktoru? Tas, protams, ir ļoti svarīgi, ņemot vērā arī gaisa kvalitāti mūsu pilsētās. Paldies! Protams, mēs tiecamies ieviest visjaunākās tehnoloģijas arī tajā skaitā 2020. un 2021. gadā, bet ir ļoti labi, ka jūs, eh, Harmsas kundze, visu laiku domājat, ka ir jāiet vēl tālāk. Ir, protams, šīs mērījuma tehnoloģijas, lai varētu aprēķināt atbilstības faktorus, bet eh, standarti joprojām ir atšķirīgi. Ja tagad notiek mērījumi automašīnās, Un ir, piemēram, 0,8 faktors un ir, piemēram, identiska automašīna ar to to pašu attālumu nobrauks tas pats šofers, pēkšņi tad šis konformitātes faktors būs tikai 0,4. Tas ir atkarīgs eh, no ļoti daudziem parametriem, daudziem faktoriem. Ja mēs nosakām šos konformitātes faktorus, kas ir jāsasniedz saistošā veidā, mums, protams, ir jādomā par mērījumu tehnoloģijām. Papildinot par mēs šīm mērījumu tehnoloģijām uh, Ir jāsaprot, ka veicot pētījumus nevienmēr ir uh, identiski apstākļi, identiska izejas situācija, tādēļ mums ir jāstrādā kopīgi pie tā, lai šos faktors varētu izpildīt pēc iespējas ātrāk, bet tas prasa ārkārtīgi daudz laika un enerģijas, protams. Paldies! Ok, thank you very much. Lielas paldies! Es nezinu, vai Eh, tika saņemti, saņemtas atbildes uz visiem jautājumiem, bet vēlos pateikties mūsu viesiem. Eh, un nekad jau nebūs tā, ka visi būs apmierināti, bet vēlētos pakomentēt gan Šulckunga, gan citu teikto attiecībā uz to, ka šīs eh, uzklaus, šī uzklausīšana notiek pēc tam, kad ir jau beidzies eh, termiņš eh, grozījuma iesniegšanai. Uh, Eh, bet, diemžēl, nu, situācija ir tāda, kāda tā ir, bet, nu, es ļoti ceru, ka mums izdosies iestrādāt kompromisu grozījumus, un eh, liels paldies vēlreiz par to, ka ieradāties, lai atbildētu uz jautājumiem. Eh, dažiem deputātiem, kā Evijas kundzei, bija ļoti tādi tehniski jautājumi, mēs nosūtīsim tos jums, lai jūs varētu atbildēt uz tiem rakstiski. Vai mēs noteicām termiņu arī, kad tas ir jāizdara, līdz kuram laikam? Tātad 27. janvārs. Tas ir pēdējais termiņš eh, pēdējo jautājumu iesniegšanai šīs uzklausīšanas sakarā. Mēs gribējām pateikties, ka šodien varējāt, varējām kopīgi uh, paust savu viedokli. Mēs centāmies pēc labākās sirdsapziņas atbildēt uz jūsu jautājumiem un, protams, varam to izdarīt arī rakstiski. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamā sanāksme, kas paredzēta 9. februārī, Tad pie mums viesosies Bjankovskas kundze, eh, komisāra Bjankovska, un Es ļoti ceru arī jūs visus eh, tad